zgodnie z zapowiedzią mówiłem. Dāmas un kungi, kā paziņoju, sāksim darbu precīzi laikā, jo komisārs ir atvēlējis mums stundu un 15 minūtes. Sirsnīgi sveicu komisāru Otingeru, viņš ir atbildīgs par budžetu un personālu. Mēs, protams, visi zinām, ka Mēs varam apspriesties ar komisāru, viņam ir ļoti daudz darāmā pašlaik, visi vēlas ar viņu tikties, visiem ir eh, kaut kas viņam sakāms, visi vēlas viņā ieklausīties. Tehniski informācija. Koordinatoriem ir atvēlētas divas minūtes, ēnu referentam. Ēnu referentiem arī divas minūtes. Un es pat vairs gari nerunāšu. Uh, došu vārdu uzreiz pašam komisāram. Lūdzu. Verehrter Herr Vorsitzender, Damen un Herren, ab. Priekšādātā kungs, dāmas un kungi, deputāti, liels paldies par uzaicinājumu viesoties jūsu svarīgajā komitejā. Liels paldies arī par interesi, ko esat izdar, izrādījuši pašreizējā brīdī interesi konsultēties ar mani, lai jums pastāstītu par mm, budžeta plānu nākamajai desmitgadē. Kāds ir komisijas viedoklis? Kā mēs un jūs kopīgi redzam nākotnē kopējo lauksainiecības politiku un ar kādiem izaicinājumiem mums nāksies saskarties? Mēs vēlamies ieteikt septiņu gadu budžeta plānu, jo septiņi gadi nodrošina skaidrību un mm, ļauj labi nodrošināties visiem iesaistītajiem jaunajiem lauksēmniekiem, patērētājiem un arī mums visiem Eiropā. Mēs gribam arī paziņot, ka pēc tam nākamais mm, budžeta plāns būs atvēlēts pieciem gadiem. Tātad tas nozīmē, ka mm, parlaments tiks ievēlēts 2024. Eh, gada maijā, un komisija savukārt eh, sāks darboties novembrī 2024. gadā. Un tas ļaus komisijai uz savu mandāta laiku izvēlēties eh, jaunu daudzgadu finanšu plānu. Tātad mēs ņemam vērā gan mandātus, gan arī šos plānus, un tad kopumā var teikt, ka šis nākamais budžeta plāns būs daudz spēcīgāks. Mēs vēlamies arī nodrošināt labāku nākotnī kopēji lauksaimniecības politikai. Protams, ir jādomā arī par otro pīlāru, mums ir jādomā, kā mēs to visu varētu sasaistīt ar kohēzijas politiku. Es uzskatu, ka Mums ir ļoti daudz labu argumentu, lai mēs varētu saglabāt abus pīlārus kopējās lauksaimniecības politikas ietveros. Un tad tas arī paliktu jūsu komitejas atbildībā, un arī eh, komisārs eh, attiecīgi būtu lauksaimniecības joms komisārs. Jautājums ir par to, kā mēs sadalīsim līdzekļus starp eh, pirmo un otro pīlāru. Šeit parādās vairāk izšķiroši punkti. Mums ir divi iztrūkumi budžetā nākamajā daudzgad finanšu plānā. Pirmais ir Brexits. Te mums eh, būs iztrūkums ieņēmumos. Pārejas posmā mums iztrūks 12-13 miljārdu eiro. Un struktūrāli tas tā būs katru gadu. Tāpat mums ir jāatcerās, ka mums ir dažādi uzdevumi kas attiecas uz eh, šiem izdevumiem. Tātad, spriežot, apspriežot eh, mm, pašreizējo budžeta plānu, mums ir arī jāatcerās, ka nākamajā posmā mums ir jābūt labākiem, efektīvākiem, rentablākiem, un mums ir jādomā, kā mēs visas Eiropas problēmas varēsim atrisināt labāk. Tātad ir runa par bēgļiem, par attīstības palīdzību, par robežu kontroli, par migrāciju, par terorismu, tā apkarošanu, par pētniecību. Tāpat arī šeit ir runa par pētniecību aizsardzības jomā un par aizsardzības industriju. Pašlaik ir grūti izvērtēt, eh, kādi būs šie izdevumi un kādi tieši būs šie konkrētie uzdevumi, kas būs jāveic. Tieši tāpēc mums ir jāsaglabā elastīgums eh, budžeta ietveros, lai mēs varētu šos eh, pieaugošos uzdevumus attiecīgi arī um, sponsorēt nākamajā budžeta plānā. Pašlaik jūs esat eh, pret saīsinājumiem, pret budžeta apgriešanu kopējā lauksaimniecības politikā. Mēs strādājam pie diviem vai trīs formātiem, kas mums ir ļoti būtiski budžeta plānošanā. Tātad Brexita iztrūkums, uh, Tātad tie varētu būt 50%, ko mēs varētu sekt ar saīsinājumiem pašreizējā budžetā un ar 50% svaigas naudas. Uzdevumu iztrūkums, tātad, kas noved arī pie jauniem izdevumiem, kas ir mūsu dalībvalstu un arī patērētāju interesēs, tie ir 80% svaigas naudas un tikai 20% līdzekļu pārvietošanas esošajā budžeta struktūrā. Ja mēs visu tā ļoti precīzi saliekam kopā, tad eh, pašreizējās programmas kohēzija, KLP, Connecting Europe Facility, apvārsnes 2020, Erasmus Plus un citas lielas programmas. Un ja mēs eh, paskatāmies uz eh, jaunajiem uzdevumiem, tādā realistiskā veidā, tad mums ir vajadzīgi grieztī ieņēmumu pusē un arī saistību pusē, un tas ir 1,1x. Tātad šis x nozīmē, ka tie varētu būt 1,1 līdz 1,9. Parlaments pašlaik gatavo divus lielus ziņojumus kolēģi Tomā un Olbrihts un arī Deprē un Levandovskis ir atbildīgie referenti. Es eh, priecājos, ka mums ir paredzētas arī debates Eiropas parlamentā. Iespējams, ka parlaments noteiks eh, griestus 1,3% apmērā. Tas izklausās labi. Uh, 17 dalībvalstīs jau esmu viesojies, uz 10 man vēl ir jābrauc. Esmu runājis ar finanšu un lauksaimniecības struktūras, ārlietu ministriem, premjeriem un arī ar parlamentiem. Mums ir jābalstās uz to, ka būs 5-6 dalībvalstis, kas būs diezgan spītīgas un kas iestāsies par pašreizējo budžeta plānu, kas tika ieviests ar Kameronu, tātad griesti 1,0%. Un, teikšu, relatīvi spītīgas. Zviedrija, Somija, Dānija, Nīderlande, Austrija. Arī parlamentā un šajā komitejā ir deputāti no šīm valstīm. Un Cerams, ka viņi arī to apstiprinās. Viņi pateiks, cik ietiepīgi Kopenhāgenā, Helsinkos, Stokholmā, Hāgā un Vīnē, kā šie procenti tiek uh, aizstāvēti. Tas ir jāņem vērā. Šeit ir runa par īzējas punktu mūsu debatēs. Tad tas it kā viss ir kārtībā, bet ja tas uh, tiek prezentēts kā galīgais viedoklis, tad, protams, ka tas mums sagādā problēmas. 1,0% mēs nevaram izmantot, lai mēs varētu tikt galā ar mūsu lielajām progr programmām, KLP, kohēzija un tā tālāk. Mēs nevarēsim šos jaunos uzdevumus šajās programmās atbilstoši finansēt. Tieši tāpēc es no savas puses piedāvāju 1,1x. Es, protams, arī saprotu, ka jūs, kā atbildīgā komiteja, vērsties pret budžeta samazinājumu. Bet neskatoties uz to, es vēlētos jūs aicināt mm, sniegt man padomus, ja tomēr mēs vienosimies par šādiem saprātīgiem samazinājumiem. Jūs varētu paust savu pozīciju, kur un kādā veidā vajadzētu veikt saīsinājumus un kur to noteikti nevajadzētu darīt. Mūsu pārdoma dokumentā un arī paziņojumā par neformālo mm, samitu, kas tiekas Briselē, un ar savu kolēģi Hoganu mēs esam jau publiskojuši mūsu viedokļus. Aprīlī komisija tad eh, to visu uh, oficiāli paziņos. Mēs esam arī pieņēmuši tērēšanas pārskatus, pending review, tāpat arī mēs ņemam vērā revīzijas palātas ziņojumus, kas ir paudusi kritiku attiecībā uz zaļināšanu. Šeit nav runa par idejas noliekšanu, te ir runa par to, vai praksē tas funkcionē. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu izmantot mūsu tiesisko pamatu. To vajadzētu modernizēt attiecībā uz KLP, un proti to vajadzētu ievērojami vienkāršot. Daži pārstāvji no nu, lauksaimniecības nozarē man saka, ka mazus samazinājumus mēs varētu arī akceptēt, ja tas eh, novestu pie administrācijas vienkāršošanas, pie līdzekļu ieguves, pie kontrols vienkāršošanas, tātad eh, pie kārtības ieviešanas šajā sektorā, un lai tas ļautu sasniegt vispārējus mērķus lauksaimniecības un vidas aizsardzības jautājumos. Mēs esam lasījuši dažādas prasības, tātad eh, attiecībās KLP tiek runāts par to, ka KLP ir jāapgriež par 30% un jādod kompetence dalībvalstīm, es to nevaru atbalstīt. Vienotais tirgus praksē ir īstenojamāks tikai tad, ja ir kopēji pamatprincipi. Atgriešanās pagātnē un fragmentācija, manuprāt, ir absolūti nepareiza. Uh, Kopējā lauksaimniecības politika bija pirmā kopienas politika. Tā sekoja pēc ogļu un tērauda projektiem, tad tas ir otrais projekts mūsu Eiropas ģimenē. Es uzskatu, ka to vajadzētu tomēr arī paturēt Eiropas līmenī. Ja mums ir jārealizē budžeta apgriešana, tad uh, man ir skaidrs, ka tie varētu būt uh, samazinājumi 5 līdz 10% apmērā, ne vairāk. Tātad pirmkārtām tie ir runa par 2020 un par mm, programmu 2021. Un uh, ceļā uz to mums vajadzētu arī pārdomāt, kā mainīsies šie daudzgad finanšu plāni. Tie varētu būt 5 līdz 10% samazinājums, un tad mums ir jāskatās, kur tie varētu notikt. Šeit tiek runāts arī par nacionālo līdzfinansējumu, bet eh, šķiet, ka tad parādīsies konkurences starp reģioniem, kas eh, piešķirs vairāk, un tad līdz ar to ciestu lauksāmnieki nabadzīgākos reģionos. Tiek runāts arī par subsīdijām, par konkurences kropļošanu, par godīgu konkurenci. Tas viss varētu novest tikai pie vēl lielākas birokrātijas. Par eh, capping. Degressiven Förderkulisse entlang äh, der Größe von landwirtschaftlichen Tāpat arī mums ir jāpārbauda citi jautājumi. Aprīlī kopā ar savu kolēģi Hoganu mēs kopīgi arī lemsim par šiem jautājumiem un sagatavosim jums iesniedzamo projektu. Kļūdu rādītāji kļūdu līmenis attiecībā uz izlietotiem līdzekļiem. Kopējā lauksaimniecības politikā šis kļūdu līmenis ir relatīvi zems. Es domāju, ka neskatoties uz to, mums vajadzētu būt gana drosmīgiem, lai uh, kontroles notiktu, un tāpat arī uh, lai tiktu veikta šīs vienotās revīzijas, kas ļautu nodrošināt vajadzīgo administrāciju un atbilstošu darbu revīzijas palātā. Tas būtu liels atvieglojums lauksaimniekiem, bet eh, tas nozīmē arī, ka ar mazāko kontroli kļūdas līmenis varētu pieaugt. Mēs arī turpmāk vēlamies attiecībā uz jauniem lauksaimniekiem, uz novatoriskumu un arī uz uh, citiem uh, jauninājumiem nodrošināt uh, līdzekļus ārkārtas gadījumiem. Tātad pie zaudējumiem, kas uh, tiek izraisīti dažādu krīžu dēļ. Es šeit nevēlos plānot nekādu revolūciju, es drīzāk iestājos par uh, evolūciju nāc, nākamajā daudzgada finanšu plānā un lauksaimniecības politikā kopumā. Pēdējais punkts. Ja mēs vēlamies mācīties no pagātnes, kas notika nepareizi? 2011. gada jūnijā Barozo ieteica daudzgadu finanšu plānu nākamajiem septiņiem gadiem, un pēc tam nenotika pilnīgi nekas. Nebija pilnīgi nekādas vienošanās. Tad tas attiecas uz um, visu 2011. gadu. Un tikai 2013. gadā šis darbs atkal tika atsākts. Un 2013. Uh, gada decembra vidū tika pieņemti īstenošanas likumi un publiskoti. Līdz šim brīdim Uh, lauksaimniecības uh, pārvaldes, lauksaimniecības ministri un pārējie nebija par to informēti, tātad uh, to vajadzēja īstenot tiesību aktos dalībvalstīs un reģionos. Tad te bija runa par dažādiem pieteikumiem par lauksaimnieku mācībām. Un tas viss varēja notikt tikai 2015. gada pavasarī. Tas nozīmē, ka pirmie trīs pusgadi pašreizējā finanšu plānā tika pazaudēti. Un ja jauns lauksaimnieks vēlas organizēt savu darbu, vēlas nopirkt kādu lielu traktoru, un viņam ir tikai 20% paškapitāls, un viņam ir vajadzīgs kredīts no bankas 80% apmērā, tad viņa pirktspēja atkarīga no um, vecmāmiņas vai no sievas mātes, kuram varbūt ir šādi līdzekļi, vai arī viņš var aizņemties šo naudu no Eiropas programmas. Tas nozīmē, ka visu šos septiņus gadus viņš var rēķināties ar savu paša kapitālu, viņš var saņemt kredītu, lai nopirktu sev vajadzīgo traktoru. Tieši tāpēc mums nevajadzētu tikai 2020. gada decembrī pieņemt šo daudzgad finanšu plānu. Otro reizi mēs eh, jums prezentējam šo eh, pakotni. Protams, ka īstenošanas pasākumi sekos vēlāk. Šeit ir runa par sesto uzdevumu daudzgad finanšu plānā. Pirmā a, eh, bija 88. gadā Žaku Deloru. Tātad te ir runa par komisijas priekšlikumu, kuram ir jāstājas spēkā, un a, tas ir Eiropas vēlēšanu gads. Vai nu mēs eh, varam nodrošināt, lai šis plāns ir spēkā jau pirms vēlēšanām, vai arī tad mums būs jāgaida, kas notiks pēc vēlēšanām. Tieši tāpēc es vēršos parlamentā un aicinu lauksaimniecības komiteju noteikti referentus pēc iespējas ātrāk. Ja jūs 3. Eh, maijā sāksiet eh, strādāt paralēli ar padomi, tad mums ir izredzes, ka mūsu zemniekiem un lauku reģioniem būs skaidrība un pārliecība jau pirms Eiropas vēlēšanām. Tas visiem iesaistītiem būs ļoti liela priekšrocība gan attiecībos KLP, gan arī uz apvārsni, gan arī uz kohēziju. Tas ir, eh, šī pārliecība ir vajadzīga tādās programmās, kas ir jāplāno ilgtermiņā. Paldies! Dziękujemy. Proszę Państwa, e, koordynatorzy po dwie minuty. Paldies. Dāmas un kungi, vispirms došu vārdu koordinatoriem, katram tiek atvēlētas divas minūtes, un pēc tam izteiksies uh, referenti trīs minūtes, un vēlties, lai mēs uh, šos uh, savazinājumus veiktu saprātīgi. Tāpat arī es priecājos, ka šis budžets tiek plānots uz septiņiem gadiem, un ka vēlties, lai mēs šos savazinājumus veiktu saprātīgi. Tāpat arī es priecājos, ka šis budžets tiek plānots uz septiņiem gadiem un ka par diskusijām, tad lūk, kas man ir sakāms. Man ir lūk šofera apliecība, un tāpat arī es esmu ieguvis traktora. Tātad tikpat, cik 61. gadā, tad zemniekiem uh, būtu iespējams iegūt par 37 miljārdiem eiro vairāk. Tātad tas nozīmē, ka pusi no šīs cenas uh, nāktu par labu patērētājiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu labāk pārvātos labāk. Tāpat arī ir jāsaprot, ka Eiropā 40 miljonu darba vietu ir saistīti ar um, lauksēmniecību. Es domāju, ka mums vajadzēja atbalstīt šo sektoru. Liels paldies par jūsu pozitīvo viedokli par Eiropas lauksēmniecības politiku. Mēs uh, noiet ilgāk par sev atvēlēto uzstāšanās laiku, jo 5 pāri 4 runātāju saraksts tiks slēgts, un komisāram vajadzēs doties prom. Merci, Merci Andriju kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs, paldies par jūsu teikto. Es ļoti augstu novērtēju, ka tad, kad stājāties šajā amatā, tad jūs teicat, viss tas ļoti fundamentāli arī um, pētījumi, bet uh, pārtikas uh, drošums. Uh, Mm, tomēr arī ir eh, ļoti būtisks elements, ka mēs uz veselību un eh, vidi ir mūsu kopīgais labums, un tāpēc tam nepieciešama atbalsta politika, kad Eiropas Savienībai ir jāizvēlas līdzekļu. Es domāju, ka mēs varam vest šo uh, virzienu uz priekšu, neaizmirstot veselību un zaļināšanu un uh, arī tas nāk par labu nodarbinātībai, jo pēc tam būs ārkārtīgi grūti mainīt lauksaimnieku uzvedību 20. Arī it kā izgaismojāt to melno caurumu, kurā iekritīs Eiropas Savienība pēc tam, kad Brexits iestāsies, bet um, ir, esmu strādājis parlamentā jau ļoti ilgu laiku un bet vēlējos pajautāt, 14. Eh, gadā, kad tika nopublicēts, eh, ka iestājas par vidi un nevis otrādi to grauji. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka apvienotās eh, karalistes ieguld. Saka Hūtamā kungs, paldies arī komisāru kungam. Jūs savā prezentācijā jau pieminējāt, ka ir nepieciešams jaunas prioritēzējās programmas noveco. Arī tās ir jāmodernizē. Un varbūt, ka mums kritiski vajadzētu pajaudzīties eh, uz to, vai mums vispār nevajadzētu atteikties no daudzgad finanšu schēmas. Mans jautājums, kā jūs varat to izvirzīt kā priekšnoteikumu, ka pirms mēs vispār domājam par jaunām politikām, mēs nepārskatām patreizējās politikas un neizvirzam prioritātes. Uh, Es domāju, ka izvirzot, ka raugoties nākotnē, mums ir jāskatās uz patreizējo status quo, jāreformē vai pat kaut kā, no kaut kā jāatsakās. Runājot par eh, KLP, pirms mēs vienosimies par jaunu daudzgadu finanšu skēmu, Kā jūs varat būt pārliecināti, ka KLP izpildīs mūsu izpild, izvirzītos mērķus par ilgtspējīgu, labu, gardu pārtiku, uh, Es domāju, ka mums ir jāparaugās un jāizvērtī, ko mēs gala beigās teiksim nodokļu maksātājiem, kas par visu to maksā. Pan Posu Hausing. Es igual antes que después. Eh. Eh, gracias, presidente, gracias, señor komisārio. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies komisāra kungam. Vispirms, mēs uzskatām, ka patreizējā kontekstā Mēs nedrīkstam neko apcirpt. Kop... Bet tā kā šobrīd mēs runājam par jaunas kopīgās lauksaimniecības politikas izveidošanu, es domāju, ka vajadzētu izvērtēt to, vai ir nepieciešams finansēt un ko, un tad jau meklēt nepieciešamos finanšu līdzekļus tam procentus no Eiropas Savienības budžeta, tad mums ir nepieciešams eh, arī tam politisks atbalsts. Jūs, godātais komisāra kungs, pieminējāt nepieciešamību samazināt izdevumus, bet kā tas ir iespējams, ja visiem tiem, kuri nemaksā nodokļus? Un tas, protams, palielinās budžetu, kā dalību valstīs tā Eiropā. Tas bija pirmais. Otrs. Uh, Nedomājiet par militārā aprīkojuma finansējumu. Par to, ka mums ir vajadzīgs vairāk ieņēmumu Eiropā. Tika runāts arī par um, nodokļiem uz plasmasu. Mums vajadzētu iet šajā virzienā. Mm, skaidrs, ka naudas kļūst mazāk, šeit mums nav nekādu ilūziju, bet eh, šajās diskusijās manī sadusmo tas, ka Runājot par finansējumu, mums ir jārunā, šie pasākumi ir daudz svarīgāki nekā pirmais pīlārs. Mums ir jānodrošina līdzsvars. Ļoti daudz uztraucas, ka otrais pīlārs tiks neproporcionāli saīsināts, un tad pirmajā pīlārā savukārt tiešmaksājums saglabāsies pašreizējā līmenī. Mums vajadzētu labāk kvalificētošanai, lai mēs varētu aizsargāt klimatu, um, lai mēs varētu veicināt biedaudzveidīgumu. daudzveidīgumu tas ir sabiedriski pamatojami. Tātad mums ir jādomā par mētiecīgāku naudas tērēšanu. Protams, mums ir arī citas iespējas naudu ietaupīt. Komisija šeit runā par kapinda rūpnieki, kas tagad varēs iepiek lauksaimniecības zemes. Es eh, vēlētos arī paust savu prieku, ka jūs eh, nevēlaties renacionalizāciju. Mums ir vajadzīga kopēja lauksamniecības politikā un kompetencija ir jāpaliek Briselē. Paldies! Runājot par Eiropas Savienības finansējumu nākotnē, es eh, ar interesi klausījos eh, par tā saucamajiem pašresursiem pēdiņās. Pašresursi ir nauda, ko jūs atņemiet nodokļu maksātājiem dalību valstīs, un šo naudu nekādā veidā dalību valsts kontrolēt nevarēs. Es esmu pārsteigts, cik drosmīgi jūs ieviešat šo Eiropas Savienības uzņēmumu nodokli, um, ogļu CO2 nodokli, elektronod, elektrības nodokli, transporta līdzekļu nodokli. Tātad gala beigās būs tā, ka dalību valstīm paliks tikai pievienotās vērtības nodoklis, un es esmu pilnīgi pārsteigts pārliecināts, ka jūs uzliksiet arī akcijas nodokli, un, kā jau šeit tika pieminēts, būs arī CO2 nodoklis un tā tālāk. Nekaunīgi. Tie, kuri Lielbritānijā vēl joprojām domā par palikšanu Eiropas Savienībā, varētu pastīties uz visu šo naudas izsūkšanu. Kāpēc jūs nevariet paņemt daļu no PVN Un tādējādi, kāpēc jūs nevariet paņemt 1% no IKP, es eh, domāju, ka uh, tas jums atmaksāsies nākamā gada Eiropa parlamenta vēlēšanās, bet lai jums veids jebkurā gadījumā. Ir pretrunā ar uh, specializēto nozaru ministriem, kas vairāk pieturas pie Briseles viedokļa un uzskata, ka nekādā gadījumā nedrīkstētu taupīt. Tad, tad Šķiet, ka tas viss neizskatās eh, diezko nopietni. Pēdējās nedēļās ļoti bieži esmu to novērojis. Tagad eh, viens konstatējums vai arī bažu paušana no manas puses, jo pēdējās nedēļās ļoti bieži esmu to novērojis. Tagad eh, viens konstatējums vai arī bažu paušana no manas puses, ja šī tiesiskā noteiktība tiktu panākta, mēs varētu arī ietaupīt 5 līdz 10 procentus. Pie šī budžeta un pašu resursiem, jā, nu, britu kolēģi mūs pametīs, bet es vēlos, lai mana valdība Spānijas budžetu, jo te tas ir pamatoti. Mēs nevaram teikt, ka valstu valdības, ka mēs vēlamies saglabāt KLP budžetu, bet paši no savas puses neko nedarīt. Uh, Nu, Priekšsādātāji kungs, mēs veicam reformu pēc reformas. Mēs noslēdzam omnibusu, kas paredzēja KLP grozījumus. Mēs šobrīd strādājam pie reformas, kas skrietni vairāk saistīta ar budžeta tēmu, nevis publiskajām politikām un 11 miljardi Brexit. Tātad 6 miljardi būs puse, nozīmētu divus miljardus. Tātad trīs miljardu samazinājums, bet kur tad jūtas tāds priekšstats nedaudz? Un šie trīs miljardi, nu ja par to ir runa, varbūt jūs varēsiet adekvāti arī atbildēt, Vaicakungs. Otingerkungs, jūs uh, savā prezentācijā izlaidāt vairākas tematus - ekoloģizācija, klimata pārmaiņas. Mēs visi zinām, ka Eiropā ir jāpilda dažādi pienākumi. Uh, ir jānodrošina zaļināšana, jo lauksaimniecības nozare šeit slēpj dažādas iespējas. Tāpat arī par veselību jūs nerunājāt. Jūs uh, nerunājāt par pārtikas produktu kvalitāti, kas ir saistīti ar lauksaimniecības uh, sektora reformu. Tas noteikti ietekmē sabiedrības veselību. Pēdējais - darba vietas. Kolēģis no Lielbritānijas jau norādīja katru gadu eh, tūkstošiem, tūkstošiem darba vietu eh, lauku reģionos pazūd. Mums tātad ir jādefinē mērķis saglabāt darba vietas un iespējams pat radīt jaunas. Es domāju, ka tas varētu būt eh, spēcīgs arguments attiecībā uz reģioniem. Pēdējais. Esmu zaļo deputāts. Es domāju, ka tas varētu būt eh, spēcīgs arguments attiecībā uz reģioniem. Pēdējais. Esmu zaļo deputāts. Žām lietām. Komisārs visu laiku runā par samazinājumiem. Man tas satrauc. Es teiktu, varbūt runāsim labāk par galā, mēs tikai attālinamies no nu, galvenajām lietām, kas šajā gadījumā ir lauksaimniecība, bet mums ir zināmas manevri iespējas, lai parūpētos par to, ka mūsu rīcība ir efektīvāka. Tāpēc lūdzu nerunāsim vairs par samazinājumiem, labāk runāsim par ietaupījumiem. Tālāk jūs pieminējāt 12, 13, tā lai nebūtu šie uh, samazinājumi. Mana valsts to ir izdarījusi, es ceru, ka citi arī sekos. Paldies priekšstādātāji, paldies komisāra kungs, ka var vald karsela. Uh, kungs, lai runātu par lauksaimniekiem, komisija varētu palielināt KLP budžetu, mēs varētu pāriet no 1 līdz 1,1% vai pat eh, de, 19%, eh, bet kohēzija un lauksaimniecība varētu izjust uh, samazinājumus, un tas uh, ir nepieļaujami jo šīs politikas eh, ir ārkārtīgi svarīgas, lai mazinātu nevienlīdzības, lai attīstītu eh, lauku zonas, arī Spānijā, un tad par maksājumu līdzfinansēšanu. KLP tas eh, būtu kas negatīvs. Lauksaimnieki jau maksā. Un kāpēc gan vēl vajadzētu papildus uh, mums maksāt par Brexit rēķinu. Neaizmirsīsim arī cēnu krīzi, augļiem un uh, dārzeņiem, cūku gaļai un tā tālāk un tā joprojām. Un kā tad ir ar šiem tiešajiem maksājumiem? Vai tad mēs šeit paredzam 15-30% no budžeta budaskungs? Paldies, es uh, redzu, ka nu, jūs labat svarīgi un paraudzīties, kur tieši, kurās jomās tas notiks, jo tiešos maksājumus nevar samazināt. Gluži pretēji, komisijai varbūt vajadzētu censties veikt eh, harmonizēšanu šajos maksājumos. Mēs zinām, kā Austrum Eiropas valstis eh, mazās un vidējās saimniecības pretējā gadījumā tās nevarēs izdzīvot bez palīdzības no Eiropas Savienības. Un visbeidzot, neaizmirsīsim Consider... Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, paldies. Es uzskatu, ka KLP ir sabiedrības maksājumi zemniekiem, lai tie izvērš savu darbību, lai mums būtu ko ēst. Ko mums ir jānodrošina tādi tāda nauda, lai zemnieki varētu mums ražot visaugstākās kvalitātes pārtiku pasaulē par pieņemamu cenu, drošu pārtiku, drošu pārtiku, un eh, tāpēc eh, ir jānodrošina arī zemes augsnes un vidas aizsardzība, ir jāņem vērā arī klimata izmaiņa ietekme un, protams, lauka ainava un lauka attīstības aspekti. Tomēr, zināmā mērā, KLP ir kļuvusi par kompensācijas mehānismu un pat subsīdijām eh, zemes arendētājiem, pārstrādes uzņēmumiem un vairumtirdzniecībām. Es nedomāju, ka ir iespējams samazināt maksājumus fermeriem. Jūs e, uzskatiet, ka tā ir citu atbildība, bet tā ir jūsu atbildība, lai nebūtu tā, ka e, mēs ļaujam vienkārši šim balonam lidot un tad vienā brīdī atjēdzamies, ka gaisa tajā vairs nav. Nevar būt tā, ka mēs nodokļu maksātāju naudu izšķērdējam militāriem projektiem, beigās mums nebūs ko ēst. E, ja katrs pārsniegs par 20 sekundēm savu runas un laiku, tad viss nevarēs izteikties. Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji, jūs atbilstoši teicāt, ka komisija ir pret samazinājumiem KLP, un tas ir pamatoti divi iemesli dēļ, tāpēc kā ASV, Ķīna, citas valstis. Uh, atbalsta krietni vairāk nekā Eiropas Savienība savu lauksaimniecību. Un otra lieta, kas saistās ar pirmo, ir tirgus atvēršana divpusējo pārunu rezultātā starp Eiropas Savienību, Kanādu, ASV, Austrāliju, Merkosūru un citām. Un šī atvērtība upurē regulāri lauksaimniecību mūsu lopaudzēšanu, kas arī vairs nav konkurētspējīga. Un tad beigu beigās. Uh, lauku šīs sektors izjutīs grūtības arī ar vides, ekonomikas, veselības e, ietekmi, un tas ir jāapzinās, un e, komisāris jums vēlu izturību. Paldies! Paldies, Dantēna kungs! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par e, jūsu teikto. Jūs minējāt daudzus skaitļus, un es zinu, ka katrā komitejā, kurā iedo, ierodaties, jums prasa saglabāt budžetu vai pat uh, vairāk. Tomēr uzsvēršu vienu lietu, kas saistās ar atbalstu lauksaimniekiem. Šiem atbalstu maksājumiem tie ir eh, ļoti būtisks atbalsts ne tikai aktivitātes atbalstam, bet arī ienākumiem, un cik gan ir daudz uh, lauksaimniecību ir slēgušas, būtu slēgušas savu darbību, ja nebūtu KLP atbalsta. Uh, mums ir jāpriecājas par šiem maksājumiem, kas tiek veikti, un tie nodrošina ļoti daudzu ģimeņu ienākumus. Manā valstī vairākas lauksaimniecības saņem vairāk atbalsta nekā tīri uh, ienākumu, lai varētu uh, izdzīvot, un mēs neesam līdz ar to tāda paša veida atbalsta gadījumā kā citām nozarēm, un 7% samazinājums KLP pēc ekspertu mm, viedokļa nozīmētu 8,2% ienākumu samazinājumu Eiropā. Dohodi rolników wynoszą około 50% dochodów innych grup zawodowych jak będzie. Lauksaimnieku ienākumi šajā ziņā ir gandrīz 50% no sektora ienākumiem, un kāda tad būtu šī nākotne, ja nebūtu šo papildu palīdzību? Es eh, gribēju uzdot jautājumu par jūsu nostāju. Esam tikušies jau vairāk kārt, tāpat arī piedalījos budžeta komitejas sanāksmē, un jūs uh, runājāt, ka Brexita iztrūkumu varētu aizpildīt ar lielāku maksājumu slogu dalībā, par samazinājumiem. Priekšādātājs jums tikko izklāstīja aprēķinus. Pat ja mēs piekristu šiem samazinājumiem, tad, tad 15 eh, līdz 30 eh, procentu samazinājumam vairs eh, nebūs nekāda sakara ar šiem miljardiem. Šajā ziņāmā tiek apstiprināts, ka tieši maksājumi tiks saglabāti nākamajā finanšu plānā un arī apmērs būs tāds pats. Mēs eh, mēģinām panākt izlīdzinājumu starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Ropē. Iš tikrųjų noriu padėkoti Jums. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs. Es vēlētos jums pateikties par ieguldītajiem pūliņiem, saglabāt uh, KLP un kohēzijas politiku, kā jau jūs to pieminējāt. Iepriekšējā sanāksmē Strasbūrā komisijas priekšs tiešām tā arī ir. Jo tās ir tādas Eiropas Savienības pamatpolitikas, jo bez KLP, bez kohēzijas Eiropas Savienība saskarsies ar problēmām. Vēlos pievērst jūsu uzmanību zaļināšanas politikai. Tā nesasņēma papildu atbalstu, tomēr lauksaimnieki labo. Uh, Un vēl mums ir jānoslēdz nodokļu oāžu, jeb paradīžu reforma. Nodokļi ir jāmaksā tur, kur tiek gūta peļņa. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, o Sr. Comissário pede-nos maior flexibilidade, mas a maior flexibilidade. Jā, es domāju, ka mums ir jābūt lielākai elastībai, bet eh, lielāka elastība nedrīkst tikt panākta uz taupīšanas un nogriešanas rēķina. Nē, ir jārod nauda kaut kur citur. Protams, ka mēs varam kompensēt eh, kaut kādā veidā tās problēmas, ar kurām mēs sastopamies budžetā un lauksaimniecībā, un eh, scenāriji ir vairāk. Piemēram, vai nu mēs izvēlamies pieturēties pie tā finansēšanas modeļa, kāds ir šobrīd, vai arī mēs paņemam eh, no kādām citām programmām. Un eh, es domāju, ka arī finansējumu mēs varētu izmantot eh, elastīgāk. Ja mēs izvirzam ar vien jaunas un jaunas prasības lauksaimniecībai, tad atcerēsimies, ka tam ir nepieciešama jau nauda. Un mūsu komitejā Mēs esam vienisprātis, kad ir nepieciešams vairāk naudas. Tas ir galvenais un primārais. Liels paldies, komisāra kungs, Hoibuhas kundze. Liels paldies, ka jūs esat iepazinies ar lauksaimniecības politikas vajadzībām. Mums tāpat arī ir jāsaprot, ka aiz šīs kopienas budžeti slēpjas arī dalībvalstu budžeti, kas ar vien samazinās, un ja mēs paskatāmies tagad uz apzinājumiem Eiropas līmenī, tad um, nacionālajie budžeti gan jau šeit nepalielināsies. Tas uh, noteikti ir jāņem vērā. Jā, es gribēju arī runāt par jaunajiem lauksēmniekiem, kā viņus varētu atbalstīt. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka viņiem ir vajadzīgs tāds, eh, mm, tāds sākuma palīdzības maksājums, vai varbūt viņus vajadzētu atbalstīt pirmos divus, trīs gadus? Runājot par pārdalīšanu, mums ir jānodrošina, lai sabiedrība akceptētu uh, lauksēmniecības politiku. Jūs jau zināt, kādas debatas ir Vācijā attiecībā uz dzīvnieku turēšanu un tā tālāk. Jāra kungs. Komisārkungs, trīs īsas piezīmes. Es uzskatu, ka kopā mums ir jācīnās par lielākiem līdzekļiem, par lielākiem ieņēmumiem. Šeit es varētu citēt pat Vācijas koalīcijas valdības uh, apsolījumu. Domāju, ka tas ir tāds ļoti labs pamats, varbūt arī citi var pievienoties. Es uh, domāju, ka lauksaimnieki akceptē līdzekļu samazināšanu, ja viņi jūt, ka procedūra ir godīga Un šeit parādās divas iespējas. Ja neviens neiemaksā, nu tad visiem ir jāsamazina līdzekļi. Un nākamais ir tā saucamā Otingera formula 50-50, 80-20. Man ir pašam bijusi pieredze vadot komiteju, nu, tas varētu būt divu miljārdu samazinājums, ka jau lauksaimnieki ar to tiktu galā. Un jūs arī norādījāt, ka mums ir vajadzīgi līdzekļi. Šeit mēs varētu sadarboties, jūs mums piedāvājat apatūru, mēs varētu nodrošināt programmas. Z jednej strony pan mówi o ubytku pieniędzy w związku z Brexitem. Kosievskas kundze, e, komisāra kungs, jūs no vienas puses sakāt, ka naudas trūks Brexit dēļ, un pēc tam jūs runājat par vēl lielākiem samazinājumiem. Es gribētu, lai jūs to visu tā ticami izskaidrotu. Brexitu nevajadzētu uh, uzskatīt tikai par aizbildinājumu tām, kā lauksaimniekiem visu laiku tiek ap, apgriezti līdzekļi. Zaļināšana tika kritizēta jau pašā sākumā. To darīja lauksaimnieki, un tagad komisija pati ir pēkšņi pamanījusi, ka tas viss ir neracionāli. Tas pats attiecas uz platību maksājumu izlīdzināšanu. Jūs zināt, ka polijā šie maksājumi ir daudz mazāki nekā tiem vajadzētu būt. Mēs eh, vēl ar viena saņemam šos maksājumus daudz mazākā apmērā nekā mūsu kaimiņi turpat Vācijā. Vai visi maksājumi tiks vienādi apcirpti, vai arī tomēr šeit tiks ievērots līdzsvars? Mire, nuestra obligación es defender la política. Paldies! Prieksēdētājas, prieksēdētāja kungs. Mums kopīgā lauksaimniecības politika ir jāpadara par spēcīgu visai Eiropas politiku, bet šobrīd mēs sastopamies ar diviem substitūtiem, apgrūtinājumiem, kas šo politiku padara neiespējamu, tā ir naud, naudas trūkums un subsidiaritātes trūkums. Bet um, Šeit jau tas eh, iepriekš izskanēja, ko tad mēs eh, sagaidām no Eiropas politikas. Un es eh, esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūsu piedāvātā komisijas piedāvātā nauda ar to nepietiek, lai mēs spētu īstenot adekvātu kopīgo lauksaimniecības politiku. Mums ir nepieciešama nauda, vairāk naudas. Tikai tādā veidā mēs varēsim izpildīt iedzīvotāju mums uzticēto pienākumu, demokrātisko izpildu un uzraugu, uzraudzību. Cilvēki laukos cieši un Eiropa ir jāpalīdz. Ganz herzlichen Dank fürs Wort. Ich habe drei Anmerkungen. Erstens, paldies, ka devāt man vārdu. Man ir trīs piezīmes. Noteikti mm, pastāv šāda kopējā lauksamniecības politika, bet faktiski tā diemžēl nedarbojas. Mēs eh, redzam, ka katra valsts mēģina sev pievākt kaut ko vairāk. Ir saistītie maksājumi dažās valstīs, citās valstīs tie vēl vien nav atsaistīti. Mēs eh, redzam, ka uh, mums visiem vajadzētu tomēr būt vienlīdzīgiem. Nākamais. Mēs nevarēsim nekādā veidā uh, uzlabot to, ka tirgus vienkārši atteiksies darboties piensaimniecībā vai sūkopībā. To mēs eh, ne, nevarēsim izlīdzināt ne ar kādiem maksājumiem. Tas, diemžēl, tā nefunkcionēs, ka nauda tiks piešķirta no Briseles. To vajadzētu ņemt vērā pārdalot maksājumus. Mm, trešais. Otingeri kungs, es gribētu jums atgādināt par jūsu teikto plenāru sēdē, ka uh, vislienākais netaisnīgums ir šie tiešie maksājumi. Uh, ja kādam ir ļoti liela teritorija, tad tas saņem ļoti daudz naudas, un es domāju, ka uh, tā tas nedrīkstētu būt. Tas, uh, tā ir subsidi, tās ir subsīdijas, kas ir jāapgriež. Paldies, priekšsēdētā kungs, paldies, komisāra kungs. Uh, Jūsu e, piedāvātais dokuments ir pamats diskusijām, un jau tas vien ir labi. Es nesaprotu, kāpēc jūs piedāvājat 30%, bet e, es īrijā ļoti bieži tiko, tiekos ar zemniekiem, un viņi vēlas, lai viņiem tikt maksāts vēl vairāk no kopīgās KLP, lai viņi varētu stāties pretim tiem izaicinājumiem, kādus pasauli piedāvā. Uh, Šobrīd, eh, ja pareizi atceros, 22 dalību valsts tā kā ir piekritušas maksāt vairāk budžetā. Nevēlos šeit tagad būt tāds nelaimes putns un viss nolikt uz Brexit preciem, nogrūs uz Brexitu. Bet eh, šobrīd šķiet, ka izstāšanās būs eh, nevis tā saucamais mīkstais variants, vieglais variants, bet smagais. Uh, Tāpēc Brexits neietekmētu KLP negatīvi. Tas ir visiem mums kopā jāpanāk. Komisārkungs, KLP neveido tikai lauksēmnieki, to veido visi, arī lietotāji. Un to noteikti vajadzētu arī ņemt vērā. Vajadzētu saprast, ka tieši šādiem uh, mērķiem tiek tērēti KLP, jeb nodokļu maksātāja līdzekļi. Vārds jums! Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi! Esmu šeit ieradies, lai jūsos ieklausītos un dzirdēju daudz, tāpat arī uz budžeta komiteju, uz budžeta kontrolas komiteju. Nu, mani patiešām interesē, kā Strasbūrā parlaments varēs nonākt pie vienota viedokļa. Brexits nav nekāds aizbildinājums, bet tas, diemžēl, ir fakts tāds. Um, mēģina to panākt, tad mums, diemžēl, iztrūks 12 līdz 13 miljārdu eiro. Nu, ja uh, bagāts onkos pirms uh, Ziemassvētkiem Es eh, domāju, ka mums ir jāveic tikai tādas pārmaiņas, ko mēs varam mm, izdarīt. Mums ir eh, jāmēģina to izdarīt, pirms mēs eh, mm, ejam pensijā. Es vēlos tādu ambiciozu priekšlikumu, bet es pēc tam nevēlos, lai dalībvalstis to izmest pa logu, godāju, ir viens no spīdīgākajiem. Jums vajadzētu ar viņu aprunāties. Nākamnedēļ Amsterdamā jūs daudz vairāk panāksiet, lai sasniegtu savu mērķi, nekā šeit, šajā zālē. Protams, šeit nav runa tikai par SPO kolēģiem Vācijā, bet visiem ir padomes nu, nekādu ietaupījumu lauksaimniecībā, nekādu ietaupījumu kohēzijā, vairāk Serbijai, Rietumbalkāniem, vairāk pētniecībai, bet 1,0%. Tāds ir šis ļaunais loks un beigās mums ir vajadzīga vienbalsība. Ir jāpanī, un arī 27 nacionālajie parlamenti par to vienotos. Es varu jums teikt, ka atmosfēra ir gan sās, mēs kaut ko panāksim. Jūsu politiskajā grupā ir ļoti spēcīga polijas delegācija un mazākas vācu delegācijas. Arī šeit parlamentā ir prasības eh, nesamazināt eh, dažas programmas. Erasmus Plus, protams, saprotu, ka līdzekļus dubultot nebūs iespējams. Ja Eiropā vēlas palikt konkurētspējīga pret silikonu ieleju un Ķīnu 25. gadā, tad mums ir vairāk jāiegulda pētniecībā un novatoriskumā. Mums ir jāpada, jāpanāk, lai Eh, mūsu bērni un mazbērni Eiropu saprot, un te ir runa arī par lauksaimnieku bērniem. Mums ir jāpada, jāpanāk, lai eh, mūsu bērni un mazbērni Eiropu saprot, un te ir runa arī par lauksaimnieku bērniem, kas varēs gūt labumu no Erasmus. Tāpat arī ir jāparedz tādas pētniecības programmas, kas būs uh, vajadzīgas uh, nākotnes uh, zemnieku saimnieku. Lināšana tiešām nelikās nevienam racionāli, un tāpēc revīzijas palātas ziņojums nāk īstajā brīdī. Tāpat arī es runāju ar kolēģiem par kopējo lauksaimniecības politiku un norādīju, ka tā ir jānodrošina augstvērtīgi pārtikas produkti. Tas ir jādara reģionos un tāība. Tā tas būs tas, ko šī lielā programma varēs dot kā pievienoto vērtību. Jūsu aprēķini nav nemaz nepareizi. Šeit runāja par samazinājumu 5 līdz 10% apmērā. Sabiedrībā mēs arī esam dzirdējuši prasības eh, kopēja lauksnau komisijas pozīcija. Tas ir pārdomu process, tas ir baltās grāmatas process, un tikai tad tas kļūst ticams ja pilnīgi visi apsvērumi, kas valda sabiedrībā, tiek šeit uzdoti jautājumu formātā. Mēs neesam vienojušies ne, ne par 30% iztrūkums, mm, kas būtu jā, jānodrošina kā svaiga nauda. Šī formula parādās visur - galvaspilsētā, um, ikvienā preses uzrunā, un visur es saku vienu to pašu To es saku Gresles kundzei, kontu komitejā tāpat pieprasa jaunus uzdevumus, tad tām ir jānodrošina līdzekļi 80% apmērā kā svaiga līdzekļi, un tad maksimāli tos 20% mēs varētu panākt ar līdzekļu pārdalīšanu. Mums vajadzētu arī apspriesties, jūs nāksiet klajā ar samazinājumiem. Es gribu jūs aicināt, ka tad, kad eh, būs pieņems lēmums par šādiem saprātīgiem samazinājumiem, un Junkers nerunā par to, ka nebūs samazinājumi, viņš saka, ka būs saprātīgi samazinājumi, mēreni samazinājumi. Un, ja šast kā šos samazinājumus mēs varētu ieviest uh, plānošanā, tā lai tie neradītu lielu kaitējumu. Tika runāts par lielajām, lielām un mazām saimniecībām. Kolēģis, kas uzdev šo jautājumu, jau ir aizgājis prom. Zinu stāvokli jūsu valstī. Tāpat arī es zinu, ka ir tādas balsis, kas saka, ka lielos uzņēmumos ir daudz darba vietu. Tas ir ļoti nozīmīgs eh, ekonomikas faktors, un tieši tāpēc tiem ir vajadzīgs atbalsts. Un eh, bija alas, lai Eh, tiktu saglabāti vienādi tiešie maksājumi uz katru hektāru. Tātad kopumā ņemot, ņemot to visu vērā, mums tomēr ir jābūt gataviem uz kompromisu. Es vēl ar vien ticu, ka um, Eiropas kopējā lauksaimniecības politika dod pievienojumu higienai, tāpat arī mēs varam nodrošināt eh, apzīmējumus, mārķējumu gan uz makaronu paciņas, gan uz vīna pudeles. Uh, Mēs varam vieces un arī uh, eh, piedzert tam visam klāt uh, Gardu Barolo no Itālijas. Un tas viss uh, tiek uh, darīts un tiekts par vienu to pašu cēnu, visur ir vairāk līdzekļu. Mēs redzam, ka ir dalība valstis, kas vēlas pilnībā izlīdzināt Brexita iztrūkumu. Jo vairāk uh, kas pieturās pie pavisam striktas līnijas un nemaz negrib atkāpties no 1,0%. Mums ir jāiet pa šo zelta vidusceļu 55. Nākamo septiņu gadu finanšu plānu pieņemt ar vairākumu parlamentā, tad zaudētāji būs mūsu zemnieki un abrīns pilni. Protams, mēs arī cīnīsimies tieši tā, kā komisārs norādīja. Mēs mēģināsim panākt, lai mūsu valdības lauksaimniekiem pašlaik ir ļoti zem ienākumi, un tieši tāpēc lauksaimnieki vairs nevēlas dzīvot laukos un arvien mazāk cilvēku vēlas nodarboties ar lauksāmniecību. Labumu to mēs atkārtosim visu laiku. Lielas paldies un daudz veiksmes! Okej, okay, proszę Państwa, dziękujemy jeszcze raz komisarzowi. Minūtā apšervi, bo viem, že ceļš jau subiģi. Lielas paldies komisāram, vienas minūtes pauze, jo daži noteikti vēlas iziet no zāles. Proszę Państwa, e, zaczynamy. E, bardzo chciałem przeprosić, ale. Tātad e, sāksim darbu. Es atvainojos, bet es neapsveicu viesus, kas ir šeit zālē. Tie ir Beļģijas jaunie lauksaimnieki. Sirsnīgi sveicu jūs, ārkārtīgi priecājos, ka bijāt mūsu vidū. Paldies, ka jums bija iespēja uh, priecājos, ka jums bija iespēja klausīties šā, šīs interesantās debates. Nākamais darba kārtības punkts. Šis ir ļoti svarīgs un arī ļoti interesants temats. Nekova kungs ir atbildīgs. Teju pārstāvju viņi ir atbildīgi par šiem jautājumiem, tāpēc uzreiz vārds referentam Nekovam. Благодаря, господин председател temats ir ārkārtīgi smags un nepatīkams, bet tas nav nekas jauns. Un pēdējos gados mēs esam redzējuši vairākus centienus šo divējādo kvalitāti izlīdzināt, un tomēr nekas nav, eh, tī, nekas nav noticis. Uh, Mana valsts Eiropas Savienībā ir vien un tie paši pārdoti Rietuma Eiropas un Austruma Eiropas valstīs ir dažādas kvalitātes. Tas eh, attiec ne tikai uz pārtiks produktiem, tas attiec uz kosmētiku, uz pakalpojumiem, uz mašīnām, uz mašinēriju, bet lauksaimniecībā, es domāju, lauksaimniecības komitejā mums vajadzētu galvenu uzsvaru likt uz pārtiks ražošanu. Un eh, pirmais ceru uz un arī pasakos par labu darba, darba gribu ar NV un INKO komitejām. Tas bija pirmais, bet otrs. Uh, Nav pieļaujami, ka vien un tā, vienas un tās pašas markas un vienādā iepakojumā atrodošies izstrādājumi satur kā dažādas izēvielas un ir atšķirīgas kvalitātes, un ir pat tādi ražojumi, kuri kaitē patērētāju veselībai. Dalība valstīs ir veikti pētījumi un analīzes un uh, Piemēram, manā valstī un arī Horvātijā veikstie pētījumi pierāda, ka kvalitāte ir veselai virknē produktu zemāka. Piemēram, Bulgārijā ir ražojumi, kuri, bulg, kuri tika pārdoti par 70% eh, lielāku cenu nekā Vācijā. Viens ir izstrādājuma cena, bet otrs patērētāji pārliecināti, ka bieži vien zīmols, marka ir viennozīmīgs ar kvalitāti. Tāpēc norādām, ka vienam un tam pašam izstrādājumam, vienādā iepakojumā un vienādam zīmolam pie, piekrītoši, patērētājs meklē konkrētā zīmola izstrādājumu pārtikas produktu, uzskatot, ka tas ir, kvalitā, ka tas ir kvalitātes pierādījums. Nodrošinātu, ka izstrādājumi vienādā iepakumā un viena zīmolu nesoši, ka visos tajos ir vienāda sastāvdaļa. Es domāju, es vēlos, lai jau līdz 18. gada beigām šie divi miljoni izvērtēšanai tiktu apgūti, un pēc tam gribu, lai tiem es pats personīgi iesniegšu vairākus grozējumus un ar lielu interesi uzklausīšu jūsu viedokli, lai mēs mūsu lauksaimniecības komitejas atzinumu sagatavotu pēc iespējas spēcīgāk. Paldies! Proszę e, najpierw zastępcy, šedoroporteži po półtorej minūti. Lies paldies. Vispirms dosim vārdu ēnu referentiem. Un tie, viņiem ir apvēl, atvēlēta pusotra minūte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați colegi, sigur... Paldies, prieksēdētāj kungs, godātie kolēģi. Diemžēl realitāte ir visai drūma drūma tiem, kuri nāk un ir dzimuši tajās valstīs, kurās zīmola pārdod sliktas kvalitātes pārtiku. Naudu jau viņi gūst, bet um, kvalitāte ir stipri zemāka kā vecajās dalību valstīs. Mēs eh, tā tagad runājam par pilnīgi vienādi tirgū palaistiem produktiem, un Itālijā, Vācijā, Spānijā tie ir eh, pavisam citas, augstākas kvalitātes nekā manā valstī. Tie tātad ir pārtikas produkti vai izstrādājumi, kuri ir certificēti attiecīgajās institūcijās, un šīs institūcijas ir šīs runāšanas, ka uh, vietējam tirgum piemērota recepte, ir piemērota konkrētā tirgus iedzīvotāja garšas īpatnībām, ir vienkārši muļķības. Kā jau Junker kungs savā Eiropas situācijas novērtējumā uzstājoties parlamentā uzsvēra, nedrīkst būt, ir ļoti svarīgi, lai komisijas aptvēlētā nauda novērtējumu veikšanai tiešām tikt efektīvi izmantota un lai šīs eh, izvērtēšanas rezultātā tiktu izstrādāti priekšlikumi, ko tad darīt? Tas, ka zīmola laiž tik atzinumu, Jā, protams, patērētājiem ir jāzina, ko viņi pērk, un patērētājiem ir jāapzinās, kas ir konkrētajā produktā katrā konkrētā dalību valstī. Un ir jau taisnība, Šajā komitejā vairums deputātu iestājas par to, ka ir jāpērk vietēji ražota pārtika un vietējie ražojumi. Un tad no tā iegūs visi. Bet eh, patiesība ir tāda, ka eh, cilvēki ceļojot eh, un nopērkot un redzot, ka konkrēti tam produktam ir tāda Tātad, ja kāds redz citā dalību valstī vienādā iepakojumā, ko viņš jau redzējis savā dalību valstī produktu, tad sagaida, ka tas arī būs tāds pats. Un tas arī būtu loģiski. Es eh, šķiet saprotu, ka tā ir problēma Austrumēropas valstīs, un es saprotu, ka uh, eh, Austrumēropas valstīs uh, pārtiks produkti uh, kuros ir cukursatur daudz lielāku cukuru daudzumu un e, arī e, pārtiks piedeva daudzumu. Tas pats attiec uz gaļas pusfabrikātiem, gaļas izstrādājumiem, kuros gaļas austruma Eiropā vienādi iepakotā produktā ir mazāk nekā rietuma Eiropā. Protams, ka patērētājiem ir jābūt e, pārliecinātam par to, ko viņš pērk. Tā nu ir tiesa. Tādā tā kungs. Un, um, Ļoti aktuāli, ka mēs izskatām šo jautājumu. Ļoti aktuāls temats, bet situācija jau ir pilnīgi skaidra. Diemžēl rodas priekšstats, ka mēs tā kā netiekam vai ne eksportam un vietējiem ražotājiem sliktāk. Așa cum bine s-a subliniat eh, până acum, Uniunea Europeană ar trebui să fie Paldies priekšādātā, paldies arī par sagatavoto ziņo projektu. Kā jau tika norādīts, Eiropas Savienībai vajadzētu būt uh, vienlīdzības savienībai, un tie nedrīkstētu būt tikai tukši vārdi. Eiropas patērētājiem ir vajadzīgi arī fakti. Šie dubultie standarti attiecībā uz kvalitāti ir izšķiroši, jo īsnībā te ir runa par krāpšanu, te ir runa par uh, viltotu marķējumu, kas tiek izmantots. Galu galā to visu mēs pamatojam ar pētījumiem vajadzētu izveidot uh, sabiedrisko platformu, kur uh, speciālisti un patērētāji no dalībvalstīm varētu analizēt etiķetes un varētu iepazīties ar informāciju par produktiem, vienlaicīgi salīdzinot šos produktus uh, visās dalībvalstīs. Tādējādi mēs varētu celt trauksmi. Šādā veidā mēs varētu uh, daudz vienkāršāk eh, atrast viltotus produktus un patērētāji paši būtu iesaistīti problēmas risināšanā. Tāpat arī varētu izveidot, izvairīties no jaunas aģentūras izveides. Šādā veidā mums vajadzētu piemērot arvien striktākus standartus. Tādu dubulto standartu problēma jautājums, kas e, ļoti būtiski mūs ietekmē, jo kā mēs varam runāt par iekšējo tirgu kopīgām politikām, ja ir šāda veida situācija 27 Eiropas valstu līmenī. Kopš 2004. gada vadīsimies panākt to, lai ir, e, ziņojums ir ļoti e, tieši as, mums ir jābūt ar konkrētiem priekšlikumiem, daži jau E, norādīja, ka mēs maldinām patērētāju, un tas ietekmē arī ražotāju, un tas e, ziņojums jāņem ļoti nopietni vērā un ir jāaicina vidū no mūsu komitejas puses. Paldies! Dantēna kungs. Paldies priekšsādātāji. Es vēlētos e, pateikties referentam par ziņojumu. Te parādās īsta problēma Es vēlētos tā, lai mēs tomēr ļoti skaidri noteiktu šīs lietas. Ir šie pamatprodukti, kas tiek pārdoti mm, ar savu recepti, tādā pašā iepakojumā, bet atšķirās, un tas, manuprāt, ir skandalozi. Un tad vēl ir arī tāds fakts, ka vienas valsts ietvaros garša nevienmēr ir vienāda. Reizēm ražotājs vai izplatītājs Viņiem ir jāpielāgo garša klientu gaumei. Pieminēšu piemēru. Pirms es eh, kļuvu par deputātu sierā eh, nozarē, nu, sieram nav tāda pati garša, un eh, viena reģiona garša labāk patīk vienam reģionam, cita citam, tomēr tās uh, gaumēm. Es nevēlētos, tā, lai mēs visu sajauktu kopā, ir jānošķir šīs negodīgās komercprakses, tās ir jānosoda. Un es atgādināšu, ka mēs gaidām no komisijas priekšlikumus un dokumentus nākamajās nedēļās. Un tas ir jānošķir no šiem pielāgojumiem tirgumu. Nevajadzētu šīs lietas sajaukt. Audija savam tirgumu, tad stūra ir kreisajā pusē un pārdodot to Lielbritānijā labajā pusē, bet Audija modelis jau ir tas pats. Iespējams, ka jums tas liksies tāda vienkāršošana, bet eh, tas, ko jūs šeit piedāvājat, ir tikai modifikācija manis piemēram, dotiem piemēram. Viņu produktos ir ielicis mēslus un pie, pieprasa tādu pašu naudu, ne, kā šim pašam produktam pārdotam eh, Rietumē Eiropā un uzņēmēja darbības eh, ērā tad patiesībā jūs tad varat. Vai tā arī notiek, vai tiešām kāds nodarbojas ar pārdošanu melnajā tirgu, pārdodot apgalvo, ka viņi tiešām ražo savā. Es eh, vēlētos eh, aicināt referentu mm, konsekventi virzīties uz priekšu, jo tam visam ir arī priekšvēsture. Šīs debatas nav jaunas. Bija arī diskusijas ar iesaistītajiem ražotājiem, bet uh, tās, diemžēl, nebija viennozīmīgas. Un tika runāts, piemēram, par jaunu dzērienu, uh, kuram nav cukura, tad uh, uzreiz uh, tas tiek skaļi izziņots, tiek rakstīts, lūk, tas ir tāds un tāds dzēriens, un tur nav iekšā cukura. Jā, protams, visu var atrast internetā, taču, ja es pērku kādu zīmolu, tad es pieņemu, ka šim zīmolam uh, produkti ir pilnīgi vienādas kvalitātes visur pasaulē, un ja pastāv kādas atšķirības, tad tas ir arī jāuzraksta uz etiķetes. Mm, Domāju, ka šīs debates jau ir ļoti garas, tās eh, velkas jau gadiem ilgi, bet eh, ražotāji nekādā ziņā ne, nevēlas piekāpties. Tieši tāpēc mums vajadzētu tiešām rīkoties ar spēku, lai beigās mēs kaut ko arī panāktu. Tas pats attiecas arī uz automašīnu ražotājiem viņi noteikti nebūtu uh, uzdrošinājušies nosūtīt uh, Lielbritānijai sliktākas kvalitātes auto nekā tiek pārdots Vācijā. Šeit kaut kas īsti ir no, nav, nav, tik kaut kas ir nogājis greizi, tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu rīkoties uh, strikti. Es iestājos par to, ka uh, patērētājs ir jāinformē, un ja šis uh, X produkts cukuru vietā uh, Uh, satur sīrupu, tad tas ir jāuzraksta. Jo pretējā gadījumā šeit ir uh, jāizstudē literatūra zinātnes, lai varētu saprast, kas ir uh, iekšā produktā. Tas grauj uzticēšanos, un mēs nevaram pieļaut, ka kaut kas tāds turpinās. Un tāpēc es jūs aicinu rīkoties patiešām asi. Iespējams, ka ražotāji būs vēl ne, ietiepīgāki że coś dopasowano do jego smaku, do jego gustu. Jā, protams, mēs varētu pat priecāties, ka kaut kas tiek pielāgots mūsu garšas kārpiņā, bet tad tam visam ir arī jābūt uzrakstītam, tad tas nav nekas ļauns. Otājiem, dalību valstīm un Eiropas Savienības līmenī. Uh, lai nebūtu tā, ka ar tādu pašu nosaukumu un marķējumu ir atšķirīgas valstu līmenī vajadzētu veikt pārbaudes laboratorijās katru gadu. Rezultātus un tos eh, ievadīt kopīgā datu bāzē. Paldies! Tagad es gribētu aicināt izteikties vides komitejas pārstāvjus. Senelovas kundze, jums vārds. Paļiem se, gospodine predsēdāvēči. E, poštovane kolegice. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Eiropas parlamentā mēs bieži runājam par vienādām tiesībām, par to, ka visi iedzīvotāji ir vienlīdzīgi. Šis ir īstais gadījums, kad Eiroparlamentāriešiem ir iespēja parādīt, ko viņi patiesībā domā par to, ka visi iedzīvotāji nav vienlīdzīgi. Esmu no tiesas priecīga, ka Eiropas parlamentā šis temats ir parādījies, un būšu ieinteresēta redzēt, kāds ir eibā uzskata par otrās šķiras pilsoņiem. Ir pienācis laiks kaut ko darīt. Daudz ir pētījumi par šo tematu, un um, Esmu veikusi pētījumu kopā ar Horvātijas pārtiks aģentūru, un ir pierādīts, ka kā pārtiks, tas nav saistīts ar Horvātiju īpašajām garšas, garšas preferencēm. Un tas tiešām nav saistīts ar lokālām variācijām. Uh, apgalvojot, ka uh, Lielbritānijā mašīnām stūra ir labajā pusē un par kvalitāti, izstrādājumu un pārtikas produktu kvalitāti, un tā ir dažāda, un tā ir diskriminācija. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka šis ziņojums ir tik ambiciozs. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mēs to tādu arī spētu sagatavot, eh, saglabāt. Un, uh, Nekov kungam, paldies par mūsu sadarbību un esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība auglīgi turpināsies arī turpmāk. Paldies! Mówiła pani poseł Bożan z komisji Envi, a teraz pani poseł... Bożan skundze no Envi komitejas. Viņa vēlas izteikties. Un Senelvas kundze. Mr. Nekov. Paldies, un paldies Nekov kungam par viņa sagatavoto atzinumu. Paldies visiem, kur izteicās šās pēcpusdienas debatēs. Es um, tā pozitīvi raugos uz šīm debatēm un uz gala iznākumu, jo mēs jau visi tā kā esam vienot, vienot šajā nos, nostājā. IMKO komiteja, mēs esam tajā referente, mēs martā sagatavosim ziņojumu. Ar lielu interesi uzklausīšu jūsu viedokli Un e, debašu noslēgumā vēlētos atgādināt, ka jau 2013. gadā Eiropas parlaments griezās pie komisijas, lai izvērtētu un novērtētu šo situāciju. Šobrīd esam iesoļojuši 18. gadā un pirmo reizi parlaments sagatavo pats savu ziņojumu. Nu, samērā liela nosabošanās. Ceru, ka mums izdosies dot savu artavu šās situācijas sakārtošanā. Paldies! W tej chwili poprosimy przedstawicieli Komisji Europejskiej. Mam... Un tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem. Pie mums ir ieradušies DG Grau pārstāvju ne tikai. Jums pašiem ir jāizlem, kurš izteiksies pirmais. Thank you very much, Mr. Chair. I would like... Eiropā. Uh, Un komisija dara to, kas tai jādara, un mēs darbojamies gana naske. Kā jau atprātīgi neparedz divējādas kvalitātes. Ko komisija ir darījusi? Mēs šo jautājumu sākām izskatīt iekšana pārtiks patērētājam. Un šajā Jurovas kundzes komunikē parādās, ka vienādi vai pārbaudas metodoloģiju, lai varētu pārbaudīt pārtikas produktus, kuriem ir vienāds marķējums. Kungs ir paredzējis no patērētāju atbalsta programmas, un neko kungs to pieminēja. Mēs eh, vēlamies eh, redzēt arī parlamentu ieguldījumu. Ir jau skaidrs, ka šis pilotprojekts turpināsies. Un eh, mums vajadzētu paraudzīties arī uz nepārtiks produktu ražošanu un atšķirīgo kvalitāti. Senhalovas kundze, pie jūsu ziņojuma vēl atgriezīsimies martā, kad mūsu komisija uzstāsies IMCO komitejā. Paldies! Jūs ģenerāldirektorāta pārstāvis. Paldies, eh, priekšsādātāji. Gribēju tikai papildināt uh, Grau ģenerāla direktorāta pārstāvi teikto. Mēs esam apņēmības pilni uh, īstenot šo rīcības plānu kuru mēs esam ieviesuši, nodrošināt eh, labāku kapacitāti nacionālajām īstenošanas iestādēm, kā arī palīdzēt veikt testus. Mēs eh, turpinam sniegt šādu atbalstu un eh, pieteikumi tiks izskatīti līdz aprīļa beigām. Attiecībā uz New Deal patas jūs informēt priekšādātāju, kā arī parlamenta deputātus, ka Pašlaik mēs risinām šos jautājumus um, ar patērētāju tiesību direktīvu plānotajiem grozījumiem. Es vēlētos jums visiem pateikties, mums bija ļoti laba sadarbība darbā pie šīm. Mēs jau esam sākuši šo likumdošanas mainīšanas procesu, un tas jādara pēc iespējas ātrāk. Tas ir arī tas, ko Dantēna kungs teica, un viņam ir taisnība, ir daidza veida sieri ar dažādiem uh, garšas aspektiem, tomēr tas ir jāaizsargā ar atbilstīgu geogrāfisko marķēšanu. Tomēr nav godīgi, ka marķējums ir tāds pats, bet sastāvdaļas nav. Agņūkungs eh, uzdeva jautājumu. Jā, nu. Principā sanāk, ka patērētājs eh, veids sasaisti ar noteiktu produktu apvienotajā karalistē, dodas uz Bulgāriju, uh, redz to pašu produktu un sagaida tieši tādas pašas kvalitātes īpašības. Tomēr nav eh, marķējuma problēma. Ne jau eh, tas rada grūtības. Patiesībā marķējums atspoguļo taisnību. Un problēma ir tāda, ka ir eh, atšķirīgas sastāvdaļas vai ir gaļas sastars var at, atšķirties, uh, vai arī ir šī mašīnu gadījumā, nu, tur mēs ar kaut ko mums ir jāsāk. Šeit mēs pārstāvam uh, pilsoņus, mēs runājam par solidaritāti katru dienu. Mums ir jāstrādā katru dienu, lai sasniegtu solidaritāti. Un... Žvien jautā, vai jums ir vajadzīgi, vai jūs vēlaties pirkt oriģinālo rezerves daļu vai arī ķīniešu. Un tad tas ir mans uh, lēmums, vai es vēlos. Mēs nākamajam darba kārtības punktam. Un Te ir runa par agrī ģenerāldirektorāta un tāpat arī par regulas atcelšanu. Tā kā konsultācijas ar dalību valstīm par deleģētajiem tiesību aktiem. Lai pieņemtu šādu, lai sagatavotos norādēm par tradicionālajiem terminiem un par marķējumu un prezentāciju. Nāc logu uzņēmumiem un patērētājiem. Patērētāji un nozares pārstāvji ir varējuši piedalīties arī konsultācijās, kā arī ir izveidota civilā, civilā dialoga grupa. Konsultācijās viens no svarīgākajiem lūgumiem bija nodrošināt, lai eh, likumdošana attiecībā uz vīnu būtu vienkāršāk lasāma, un, ja iespējams, to vajadzētu regulēt ar vienu aktu. Tieši tāpēc agrī ģenerāla direktorāts ir sagatavojis vienu deleģēto tiesību aktu un vienu īstenošanas aktu. Pēdējā ekspertu grupas tikšanās notika 30. janvārī. Tur agrī ģenerāldirektorāts prezentēja pēdējo deleģētā akta versiju. Tika ņemti vērā visi dalībvalstu un juridiskā dienesta izteiktie komentāri. Sagaidāms, ka nākamajā eksperta grupas sanāksmē, kurai ir jānotiek 17. maijā, notiks balsojums ar kuru šis deleģētais tiesība akts tiks pieņemts. Komisijai vajadzētu šo aktu savukārt pieņemt 7. jūnijā, un tad tas eh, tālāks tiks nodots parlamentam. Tūlīt došu vārdu Onofris kungām, kurš mūs iepazīstinās ar šo deleģēto tiesību aktu. Pēc tam ir paredzēts arī debats. Lūdzu. Pana uh, Onofre z DG Agri. Zabranie głosu. Thank you, Mr. Chairman, distinguished them. Paldies, priekšstādātāji, godātie deputāti. Komisija šobrīd eh, ir eh, nonākusi gala stadijā, lai aizstātu regulu 607-2009 par marķēšanu un eh, tradicionālās izcelsmes norādēm. Starpdienestu konsultācijas ir aizsākušās un projektu pieņems komisija turpmākajos mēnešos. Komisija strādāja ciešā sadarbībā ar dalību valstīm un arī ražotāju pārstāvjiem. Mums izdevās izprast, kādas ir pušu vajadzības un intereses, un komisija cer, ka beigu beigās visas iesaistītās puses būs apmierinātas. Tā ir daļa no eh, Lisabonas līguma mm, harmonizācijas ar eh, šajā sekundārajā likumdošanā, kas ir eh, steidzami jādara, mm, jo mm, vīna sektora turpmākai attīstībai nepieciešams eh, juridis. Tomēr šīs eh, dokumenta atvēršana dod eh, iespējas tam, kā uzlabot pastāvošos noteikumus. Šajā regulas projektam komisija ir iekļāvusi šādus uzlabojumus. Tiek atļauti simbolu lietošana neizmanto informēti, tāpat arī alerģē, alerģisko vielu precizēšanu un beigu beigās būs arī vienkāršošana, kas attiksies uz reģistrāciju un specifikāciju produktiem, tas tiks salāgots ar citiem pārtiks sektoriem, būs skaidrāks kompetenču nošķīrums iesniegšanu. Būs seši mēneši, kas būs šis termiņš izvērtēšanai, un tādējādi komisija varēs koncentrēties uz pieteikuma galvenajiem elementiem ES līmenī, izvairoties no tā, ka notiek dubultā izvērtēšana, jo tāda notiek arī dalību valstu līmenī, un nosaukums tajās trešajās valstīs, ar kurām mums ir vienošanās, un pateicoties šīm izmaiņām un arī pārtikas produktu informācija tiks sniegšana sastāvdaļa pēc 2017. Eh, gada marta eh, ziņojuma pieņemšanas eh, notiek darbs pie paši izmantot šīs iespējas salāgot šo regulu, lai mm, norādītu jaunus marķējumu nosacījumus, uzskaitot sastāvdaļas un lai būtu viendabīga pieeja visur un nebūtu tikai valstu noteiktie pasākumi. Komisijai šī pieeja liekas simpātiska, tomēr tā uzskata, ka šie procesi ir gan talpā, gan laikā atšķirīgi un no vienas puses tas, ka ir jāmin šīs sastāvdaļas un uztura noteikumi ir pārtikas šajā dokumentā. Mēs nevaram izpildīt šo informēšanas pienākumu, izmantojot sekundārās lauksaimniecības likumdošanas atkāp. No otras puses komisija ļoti skaidri jau visu pirms izvēlējās to, ka sektoram būs nepieciešama pašregulācija. Tomēr, ja būtu pašregulējošās uh, Mm, pieejas izgāšanās vai arī kavēšanās, tad komisija izskatīs likuma došanas iespējas savu iespēju robežās. Tajā mm, pašā laikā tagad ir iespēja